Il Presidente! Parlamenta prezidents. Kāre kolēģi, kāri e kolēģi, signor komisāri. Dargie kolēģi, komisāra kungs. Sēde tiek pasludināta par atklātu. Pirmais darba kārtības punkts šodien ir komisijas paziņojums par inficēšanos ar enterohemorāģisko baktēriju e-koli uzliesmojumu Eiropas Savienības dalību valstīs, un es uzreiz došu vārdu komisāram Dalīkungam uz piecām minūtēm. Lūdzu, paldies priekšsēdētāji! Paldies jums visiem, ka devāt man iespēju informēt jūs par to, kā attīstās